elastīguma dēļ, it īpaši gada beigās, kad nevar pilnībā pārcelt naudu no pozīcijām, kuras varētu būt ieviešanas laikā, uz tām pozīcijām, kas pieprasa vairāk naudas augstāka patēriņa dēļ. Tas ir budžeta paradoks, ko nevarēja pilnībā kompensēt, tīpaši kohēzijai. Daudz, liels, eh, daudz naudas 27 valstīm, tajā pašā laikā neliels pārpalikums izpildot 133 eh, miljonus tā saucamajā automātiskajā pārnesumā. Tas pats attiecas uz maksājumiem. Es gribētu sacīt, ka finanšu perspektīvas finanšu gadu beigās tas ir regulāri, praktiski 100% eh, eh, gandrīz, un nespēja eh, tos pārcelt uz jomām, kur ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, bet mēs esam izmaksājuši 5,3 miljonus vairāk nekā 2010. gadā un 5, 5 miljardu prasības varētu tikt apma apmaksāts. Mēs ceram, ka tas nenotiks 27. un 8. decembrī, bet pietiekami la daudz laika būs atlicis decembrī, lai apmaksātu tos, cerot, ka mums būs šīs apropriācijas. Tas bija naudas trūkums 5 miljardiem, kas netika apmaksāti, bet varētu būt apmaksājuši ņemot vērā zināmo mm, laika trūkumu un elastīgumu finanšu regulā. Nākamais attiecas uz to, kas varētu būt problemātisks un um, gūtās mācības 2012. gadam un virsraksts par eh, konkurētspēju. Šeit ir problēmas ar plašamēroga programmām Eiropas ekonomikas atveseļošanās plāns, transeiropas tīkli un tā saucamais, eh, saucamā dekomisionēšana atsevišķām, atsevišķiem ko, kodolu objektiem. E, virsraksts 1B, kur pilnīgi noteikti ir e, pieprasīts vairāk naudas. šeit mēs runājam par lielākiem projektiem par kohēzijas fondu. Tālāk lauka attīstība un atsevišķa kavēšanās Life Plus programmā. Virsraksts 3A, kur ir jautājums par neparedzamību, kas visbeidzot būs vajadzīgs gada beigās bēgļu fondam un citiem fondiem, bet tas būtu saprotami šīs ir naudas summas, kas nav pilnībā paredzamas gada beigās. Ārējās attiecībās mums ir grūtības ar pirms eh, iestājas palīdzību un citām jomām, bet kopumā ārējās attiecībās uh, ir atsevišķa aina papildu vajadzības un programmas, kas nedarbojas. Tā ir tipiska joma ar ļoti diferenciētām situācijām. Bet eh, te mums būtu jāsadala, kas ir pārsniegts ne, vairāk nekā budžeta eh, pieprasījumi eh, transferu dēļ Un pētniecība saņem gandrīz 200 miljonus grantos, nekā bija paredzēts 2011. gadā. Mūža izglītība, Erasmus, arī konkurētspēja, inovācijas, sociālais fonds, reģionālais fonds. Un interesanti un pozitīvi ir tas, ka šīs um, šajās jomās mēs varējām nodrošināt vairāk naudas nekā paredzēts gada budžetā, pateicoties transferiem un elastīgumam, kur ir tieša saikne ar izaugsmi un darba vietām. Un, un tālāk mums ir Interesants grafiks man vajadzēs paskaidrot. Tagad sarkanās līnijas ir budžeti. E, nepārtrauktā sarkanā līnija ir budžets 2011. gadam un 2012. gadam. E, pārtrauktā sarkanā līnija ir mūsu priekšlikums, budžeta projekts. Un zaļā līnija ir ieviešana Ieviešana nevar būt vairāk nekā nobalsotais budžets, bet punktē, eh, pārtrauktā eh, eh, zaļā līnija ir leģitīmās prasības, kas tiek saņemtas 2011. gadā par um, atmaksājumiem, un jūs redzat, ka tas daudz nepārsniedz nobalsoto 2011. gada budžetu, bet ļoti daudz pārsniedz arī uh, tas pārsniedz ne tikai nobalsot to, bet arī e, piedāvāto, jeb e, e, punkto, punktēto budžetu. Tā tad mēs pārvērtējam, bet šajā attēlā mēs skaidri redzam to, ka prasības par pabeigtiem projektiem, kas ir pieņemti kā leģitīmas, saņem un pienāk 2011. gadā ir vairāk nekā nobalsotais budžets un pat vairāk nekā budžeta projekts. Un vairāk nekā nobalsotais budžets 2012. gadam, kas jau uh, ir grūtību vēstenesis 2011. gadam. Nākamais attēls arī parāda šo decembra lēcienu 2012 11. gadā. Un es jau ziņoju, ka mēs esam saņēmuši trīs nedēļu laikā 15 miljārdu prasības un, protams, svarīgi analizēt, kas aiz šī lēciena slēpjas. Sarkanā līnija ir tas, kas ir uh, Eh, patie, eh, faktiski izmaksāts, ko komisija spēja izmaksāt, zaļā līnija leģitīmās prasības, kas tiek saņemtas no 27 valstīm, it īpaši eh, decembra pēdējo trīs nedēļu laikā. Uh-huh. Oh, yes, this one. Š šīs valstis ir tās, kas decembrī nosūta rēķinus un nav saņēmuši kompensāciju 2011. gadā. Tagad mēs mēģinām atmaksāt 2012. gada sākumā, bet jūs redzat tās valstis, kas ir e, grūtā situācijā - Spānija, Itālija, Grieķija un Portugāle. Šo valstu vidū Nepinēšu vēl vienu citu valsti, kas nav lielās grūtībās, bet arī sūt, piesūta uh, pēdējā brīža prasības. Problēma ir tā, ka mēs finansējam finanšu eh, ministrijā Madridē, Romā, Atenas un Lisabonā, kuras gaida likviditātes. And, um, and see... Uh, un šajā sarakstā jūs redzat ka nav bijis iespējams apmaksāt vēlas saņemšanas dēļ, bet arī naudas trūkuma dēļ. Vairāk nekā 10 miljardi eiro. Un tagad eh, uz 15. martu mēs esam samaksājuši vairāk nekā 6 miljārdus ar prioritāti Grieķijai. Grieķija ir saņēmusi Mm, arī citur maksājumi notiek, bet prioritāte e, ir Grieķijai saprotam iemeslu dēļ. No šiem seš, desmit e, jau seši ir izmaksāti, bet tas rada e, zināmas likviditātes un naudas problēmas arī mūsu pusē, jo arī mums ir uh, šo maksājumu dēļ savas naudas plūsmas problēmas. Un varbūt mazliet eh, palūkosimies šajā tabulā. Mēs eh, zinām, kas aiz tā slēpjas aiz eh, šī prasību lēciena 2011. gadā, kas nebija pilnībā paredzams. Parasti mums ir 5 miljārdi eiro, kas prasības, ko saņemam gada beigās, kas tiek pārceltas uz nākošo gadu. Un uh, Mm, šogad bija 15, un pirmais iemesls bija tāds, ka tām valstīm, kas atrodas grūtībās, eh, atļāvām palielināt līdzfinansējumu līdz 95%. Un šeit tabulā mums vajadzētu atrast. Es nezinu, vai tas ir pilnībā redzams, bet šie ir papildinājumi. Parasti vajadzētu no Briseles saņemt līdz 85%, un tag, eh, tagad tās var pieprasīt 95%. Ne visas ir gatavas um, pieprasīt, vēl nav aplēses Ungārijai, bet Lat no Latvijas, piemēram, kas ne ņem šos papildu 10%, jo ja jums ir augstāks līdzfinansējums no Briseles, tad ir mazāks projektu skaits. Un Latvijas izvēle bija vairāk projektus ar zemāku līdzfinansējumu. Bet citām valstīm, Grieķijai, piemēram, it īpaši īrijai, Portugālei, mēs izmaksājām 400 miljonus pagājušajā gadā, bet arī 300 šogad. Bet tas attiecas arī uz programmu pātrinājumu, un šeit ir viens nozīmīgs um, iemesls decembra maksājumiem. Bet tad ir vēl viens jautājums. N plus 2 lai izvairītos no dekomisēšanas, ka viņi zaudētu ap. E, Tās zaudētu, ja nepiegādātu, ja neizsniegtu rēķins 2011. gada beigās tāpēc vajadzēja pasteigties. Un tas notika 26., 7., 8. decembrī. Pretējā gadījumā Itālija būtu varējusi zaudēt miljardus eiro. Bet, bet eh, šādā veidā radās zināmas programma izpildes problēmas. Un tālāk grafiks, kas ir trešais iemesls eh, - kavēšanās izmaksas. Eh, Daļā līnija kas ir finanšu perspektīva 2007.14. gadam. E, zilā līnija virs tās ir 2006-2006 gads, kas bija uzsākts un jaunā e, programma paudze tika uzsākta bez kavēšanās. Tagad mēs esam zaudējuši praktiski 2007. un 2008. gadu, un mums ir ieviešanas pātrinājums, bet šeit ir kavēšanās izmaksas. Un ar vēlu eh, piekrišanu mēs zaudējam salīdzinājumā ar eh, Tā ir viena no mācībām, ko mēs varam gūt salīdzinot 2006. gadu ar uh, 7. Kam, tas nozīmē, ka mums ir jāvienojas pār 2014. un 2020. gadu saulaicīgi pretie gadībā. Mums atkal būs jāmaksā dārgi par vēlu programmu sākumu. Un E, tālāk neapmaksātās saistības, un stabiņos man ir grūti nosaukt jums krāsas, bet e, sārties stabiņi attiecas uz 2006. gadu, vai tā ir sārta krāsa? Mana Eh, Man, manā priekšā esošie attālā eh, šie stabiņi ir sā eh, rozā. Mēs esam samazinājuši tos finanšu perspektīvai 2000. Uh, uh, sastajam gadam, bet tas neizskatās tik slikti, bet tālāk nāk neizmaksātās saistības eh, no 7. līdz 14. gadam, kas ir redzams ar divām līnijām tuvu oranžai krāsai. Zaļā līnija ir saistības, otra ir izmaksātās summas un plaisa pieaug. 11. Eh, gada beigās mums ir neizmaksātie prasījumi, kas ir e, vairāki miljardi eiro, kuri pieaugs līdz 225 miljardiem eiro, kas ir praktiski e, divi tik liels e, dubultu budžets šī gada beigās. Un šeit atkal atkārtojas zināmi juridiski ierobežojumi, kas visstingrāk, visgrūtākais mums ir maksāt, eh, izmaksāt advansus eh, pētniecības grantus mazāk nekā 45 dienās, bet to mēs varētu eh, pārliekt. 2013. gads būs ļoti grūts, jo 13. gadā sastopas N plus 2 visiem ar N plus 3 jaunajām valstīm un Portugālei un Grieķijai. Tā tad tā ir nākotnes problēma ar parādu uzkrāšanu. Un vēl viens grafiks, kurā jūs redzat, kas ir vajadzīgs, lai izvairītos no uh, uh, saistībām uh, bet tas ir tikai ievads, jo mums vajadzētu koncentrēties uz 2011. un 2012. gada izpildi, bet tā ir tikai ilustrācija tam, kas, eh, kas eh, sagaida nākotnē, un man ir vajadzīga vēl viena sanāksme pirms prezentēju eh, budžetu projektu 2014. gadam un kā izvairīties no eh, šo saistību eh, milzīgas uzkrāšanās. Tagad daži secinājumi. Gada beigās eh, mums būs vajadzīgs vairāk elastības finanšu regulātā, kad mēs runājam par eh, tēriņiem. Mums ir īpaši problēma decembrī, kad ne parlaments, ne padome eh, nav uz vietas, un mēs nevaram ātri izlemt, kā to atrisināt, un mēs esam piedāvājuši eh, darba dokumentu ar priekšlikumiem. Mēs esam nosūtījuši vēstuli visiem 27 finanšu ministriem ar lūgumu nesūtīt rēķinus decembra beigās, bet darīt to regulārāk, lai izvairītos no grūtībām un nedarītu, nepadarītu, nesarežģītu mūsu atmaksu situāciju. Un ja jūs piekrītat eh, finanšu regulai būtu jābūt gatavai 2012. gada beigās, lai izvairītos no problēmas. Mums ir jābūt gataviem arī naudas plosmas problēmām 2012. gadā. Mēs atmaksājam vairāk nekā 10 miljārdu, kas ir iekrājušies no pagājušā gada. Un ir atsevišķi dienesti, kas ziņo, piemēram, pētniecības ziņā ir ļoti uh, E, nopietnas naudas trūkums 2011. gadam. Protams, budžeta grozīšana ir e, pilnīgi noteikti jāveic šim gadam, un tā ir vēl viena e, problēma krīzes trūkuma laikā, austeritātes laikā, taču Eiropas budžeta ticamība arī ir vērtība pati par sevi, un lai mēs būtu ticami, mums ir Eh, jāapmaksā tos, kas leģitīmi pienākās par paveiktiem projektiem un par grantiem. Tā ir daļa no mūsu kred, eh, ticamības. Paldies par uzmanību. Merci. Paldies, komisārs. Un pirms es dodu vārdu tiem, kas ir pieteikušies, es gribētu sveikt mūsu vidū Lukās kundzi, kura ir eh, priekšsēdētāja, kas ir referente reģionu komiteja atzinumam par daudzgadu finanšu schēmu, kuru mēs uzklausīsim, un es eh, domāju, ka komisāra prezentācija un debatas, kas sekos, eh, būs interesantas reģionu komitejai, jo mēs saskaramies ar e, problēmām reģionālo struktūrālo kohēzijas e, fondu ziņā. Bet tagad referē e, lūdzas vārdu Giovanni Lavijā. Liels paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka komisāra prezentācija bija ļoti noderīga. Tā mums ļauj jau no paša sākuma uh, redzēt, kādas ir problēmas, kādas tās būs 2012. gadā saistībā maksājumiem. Vēlos norādīt uz to, kas mums vēl ir jāpaveic līdz šī budžeta gada beigām. Un ir skaidrs, ka ir problēmas, problēmas, kuras var tikt atrisinātas. Ir nepieciešama elastība, procedūrās līdz gada beigām, un komisārs tikko mums teica, ka tas ir nepieciešams, ka mums ir nepieciešama lielāka elastība. Mums ir ļoti augsts īstenošanas līmenis, gandrīz 97% 2011. gadā, kas ir daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā, taču mēs redzējām arī, ka daudzos budžeta kategorijās izdevumi bija lielāki nekā plānoti. Tas ir ļoti interesanti. Negatīvi var raudzīties arī uz šīm paralēlām, paralēlēm starp 6. Uh, un 11. gadu un pēc tam uz 13. gadu, tad mēs redzam, ka procentuāli maksājumi ir uh, samazinājušies attiecībā uz šo, šīm plānotajām līknēm. Uh, attiecībā uz daudzgadu plānu mēs vēlamies simtprocentīgus maksājumus, taču tie noteikti ir ļoti spēcīgi jākontrolē. Domāju, ka nākamā budžeta laikā mums ir aktīvi jārīkojas, lai 2012. gadā vai nu veiktu kāds koriģējošs pasākums, ja ir nepieciešams, uh, bet galvenokārt eh, rīkoties jau profilaktiski attiecībā uz 2013. gadu. Un runājot par komitejas provizorisko priekšlikumu un 2013. gadu, ir nepieciešama skaidra vienošanās par pienākumiem un maksājumiem. N plus 2 un N plus 3. Tas viss tiks saskaitīts un komisārs uz to norādīja, un es aicinu komisiju būt reāliem un arī drosmīgiem, plānojot budžetu un ņemt vērā esošo pieprasījumu. Mums visām kopienas institūcijām jau no paša sākuma ir jāposka, jānos, jāpaskaidro, kādas ir nepieciešamības. Mēs zinām, ka laiki ir grūti, mēs zinām, ka Eiropas dalībvalstis eh, attiecībā uz pašreizējo Eiropas budžeta finansēšanas sistēmu saskars ar lielām problēmām. Taču, ja no paša sākuma ir jābūt skaidram tam, kāds ir pieprasījums un kādas ir nepieciešamības. Un komisārs jau sākumā norādīja, ka liela daļa valstu, kuras ir visdziļāk krīzē, uh, nav saņēmuši maksājumus iesniegtajiem rēķiniem. Nu, pēdējā minūtē tas notika, taču tas bija pēdējā minūtē. Mums ir jābūt realistiskiem un tiešām aicinu komisāru būt reālam, kad viņš prezentēs 2013. gadu projektu. Godmaņkungs. Paldies! No rīta es izdalīju tabulas budžeta komitejas locekļiem. Šī tabula iekļaus skaidļus par to, kas tieši ir ticis izmaksāts dalībvalstīm saskaņā ar otro kategoriju vai kohēzijas līdzekļiem. Viena puse ir reģionālais un kohēzijas fonds, otra puse ir sociālais fonds. Un ja mēs paraugamies uz šo tabulu, eh, ik pēc mēnešiem, sāk, ik pa mēnesim sākot ar 2009. gadu, jo 2007. un 2008. gadā šo maksājumu praktiski nebija. Pirmo reizi es ieraudzīju, ka 16 valstis no 27 nav, tātad ir pārtraukušas maksājums uz vairāk nekā trim mēnešiem. Ja mēs runājam par sociālo fondu, kas ir tādā vērtais mīkstais fonds, un 11 valstis reģionālajiem kohēzijas fondam kopumā. Un es uzdevu uh, reģionu ģenerāla direktorātam jautājumu, vai tas ir naudas jautājums varētu būt problemātiski izmaksāt tik daudz līdzekļu, bet viņi man informēja, ka viņi saņēma arī auditoru uh, datu rezultātus. Un mm, 2010. gadā es biju pārsteigts, ka ļoti daudzi iesniedz pieteikumus, lai saņemtu šos maksājumus decembrī. Bet ir viena problēma, komisārkungs. Jūs parādījāt tabulu ar eh, valstīm, kuras ir iesniegušas ļoti liels maksājuma pieprasījums Spānija, Itālija 21%, bet tās valsts, kas ir eh, jūsu tabula, ir valsts, kas netiek apturētas. Viss pārējās, attiecībā uz visām pārējām, šie maksājumi ir pārtraukti. Tas nozīmē, ka jautājums ir ļoti interesants. Var notikt tā, ka jūs veicat šādu te, eh, finanšu aprēķinu un inženieri jūs pārtraucat maksāt vieniem un sākat maksāt citiem. Tas var uh, izraisīt nelielu neskaidrību. Bet uh, reģiona ģenerāldirektorātā viņš ļoti satraucas, ka tas notiek. Ar šo finanšu inženierību ir iespējams panākt to, ka ir iespējams uh, kaut ko atgūt attiecībā uz valstīm, uz kurām ir apturētu maksājumu, neatkarīgi no tā, vai tās ir labās vai sliktās valsts, vai to ir iespējams panākt, neviešot nekādas izmaiņas budžetā. Un otrs jautājums. Otrs jautājums ir daudz problemātiskāks. Es nesaprotu, kāpēc daudzgadu finanšu plānā attiecībā uz koheziju, kas ir diezgan liels summas, kas nozīmē piešķirt to pašu summu ar 2% deflācijas rādītāju 2007. 2008. Um, gadā maksājumi ir nulle. Un kas tad notiek tālāk? Šis otrs jautājums ir daudz nopietnāks. Mēs ieviešam Eiropas uh, um, atvesaļošanās fondu no um, lauka attīstības fondu un kohēzijas fondu, kas netika izmantots minētajos gados, un šie līdzekļi tika izmantot pavisam citiem projektiem. Un tagad mēs investējām enerģētikā um, vai citos jautājumus arī taču šo projektu īstenošanu vairāk vai mazāk skaidra. Bet tagad ir tāda situācija, ka šī līdzekļa tiek izmantot cita vieta. Sastīva apropriācijas ir tie paši, um, tie ir lineāri 2%. Un rodas jautājums um, par to, kur Eh, rodas šie līdzekļi. Eh, līdzekļi tiek iegūti no izna, neizmantotajiem līdzekļiem, un gal beigās eh, N plus 2, N plus 3 tiek apkopots, un jautājums ir tātad par to, vai jums izdosies īstenot šo finanšu inženēriju. Tā ir viena lieta. Bet otrs jautājums, kas paliek atvērts, ir par budžeta grozījumiem, jo citādi mēs saskarsimies ar problēmām, jo uh, Tas nozīmē, ka mēs būtu uh, laivā ar caurumiem, mēs it kā uh, cenšamies aizbāzt vienu caurumu, tad šo tapu cenšamies iedzīt citā caurumā. Tātad es domāju, ka tas nav ricinājums. Paldies. Tagad vārds Sidonijai. Man būtu divi komentāri un viens jautājums. Papildus komentārs ir tāds, ka es domāju, šī ir ļoti noderīga prezentācija, kur mēs šeit budžeta komitejā esam gaidījuši diezgan ilgi. Mans galvenais komentārs ir tāds, ka mums ir jāatcerās par ļoti nepatīkamajām sarunām, kas notika 2011. gada rudenī, un mums jau atkal ir jāpasaka, ka mēs visi kļūdījāmies. Komisija kļūdījās, Eiropas parlaments kļūdījās, padomu kļūdījās. Padoma kļūdījās apgalvojot, ka mums nav nepieciešams eh, nav papildus maksājums un grozījums budžetā. Komisija uzskatīja, ka ir nepieciešams papildus, bet eh, laplēs bija par zemu. Un parlamentā mēs necīnāmies pietiekam daudz, lai e, saņemtu papildus līdzekļus, papildus maksājumus. Ir jādara ļoti daudz, lai izvairītos nākotnē no šāda veida situācijām. Šī situācija, kas ir tik ļoti patīkama, kad uh, Eiropas Savienības budžeta līdzekļi netiek pilnībā izmantot, tas nu tagad ir beidzies. Un padome galīgi to nesaprata pagājušajā gadā, ka šis budžeta komforts ir beidzies. Un mēs noteikti neatgriezīsimies pie šādas budžeta uh, komforta situācijas nākotnē. Mēs varbūt apzinājāmies, ka šī situācija ir beigusies, bet nezinājām, cik lielā mērā mēs saskaramies ar problēmām. Jūsu prezentācijā mm, man šis tas nebija skaidrs jūs pirmajā slaidā. Jūs teicāt, ka jūs nevarat maksāt divu iemeslu dēļ, jo nav iespējams veikt pārnesums, un otrs ir uh, kredīt trūkums. Es domāju, ka tās ir divas atšķirīgas lietas. Es domāju, ka te ir runa par atšķirīgām summām. Tas neparādījās. Tāpēc būtu interesanti uzzināt, cik daudz netika izmaksāts, jo saskaņā ar Finreg eh, šo transferu vairs nevarēja veikt, jo bija par vēlu, un cik daudz netika izmaksāts, tāpēc, ka līdzekļu gluži vienkārši nebija. Es pat savos ļaunākajos murgos nevarēju iedomāties, ka man nāksies nākt klajā ar komentāriem par finanšu regulu, bet, nu, diemžēl man tas ir jādara. Novēlotie transferi, pārnesumi. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jādomā par to, kā šo finanšu regulu piemērot realitātei. Šobrīd var teikt, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem nodrošinot to, ka budžeta, ka parlamenta pilnvars tiek pilnībā ievērots, pieņemot budžetu, bet es nezinu, kā mēs varētu atrisināt problēmu. Es domāju, ka nevienam nav gatavs formulas, bet mums ir jāatceras. ka mums ir divas eh, puses budžeta uh, iestādēm. Tas ir jāizmanto. Jā, šo dokumentu noteikti uh, izplatīs sekretar, sekretariāts vēlāk, un es arī nedomāju, ka es uz to atsaukšos padomas dokuments. Tas ir pieejams arī interneta mājaslapā. Šis ir dokuments, kur izplatīs padome, sniedzot pirmo informāciju par 2013. gada budžeta projektu, kur sagatavojas komisija, un patiesībā viņi ir sagatavojuši tādu kā instrumentu, kas ir vērsts pret viņu pašu argumentāciju. Jūs, ja jūs paraugaties eh, pielikumā, tad tajā ir skaidri redzams, ka gadiem ilgi uh, netika izmantoti visi līdzekļi Eiropas Savienības budžetā, un pēdējo divu gadu laikā mēs esam redzējuši un piedzīvojuši to, ka šī situācija beidzas. Tātad eh, šobrīd šīs te budžeta komforta situācijas beigas ir daudz dramatiskāks, nekā mēs to varējām iedomāties pagājušā gada beigās. Paldies! Paldies, Sidonija! Tagad vārds Andrēs Senskundzei. Paldies, priekšstādātāji! Levandovska kungs! Astotajā lapasē jūsu prezentācijā bija teikts, ka dalībvalsts iesniedz pieteikumus, lai izvairītos no saistībām. Tas man satrauc par šiem pēdējā brīža pieprasījumiem. Man ir grūti saprast to, ka ir beigusies šī tendence, eh, kad uh, Eiropas Savienības līdzekļi netiek pilnībā izmantot. Kā tas ir iespējams krīzes apstākļos? Kā var būt, ka Itālija un Spānija pēkšņi ir ieguvušas visus līdzekļus, lai līdzfinansētu projektus, um, kuriem līdzekļi nepietika pēdējo gadu laikā? Man satrauc arī tas, ka lielākā daļa neizmaksāto uh, līdzekļu attiec uz Itāliju un Spāniju, proti valstīm, kurām visvairāk ir nepieciešams budžeta līdzekļu, lai nodrošinātu fiskālo stabilitāti. Vēl viens jautājums, kas ir satraucoši. Proti, ka bilancēs pieaug priekšfinansējuma apjoms. Kā tas notiek? Mēs priekšfinansējam vairāk, un mums joprojām ir nepieciešams vairāk likviditātes nekā iepriekš. Vai jūs varētu to paskaidrot? Paldies! Gracias, prezidente. Eh, gracias. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs, par šo prezentāciju un šiem datiem, kurus gan lai gan redzējām eh, kā šī situācija attīstīsies, nu, tomēr mums ir labāks skatījums. Un, ja nebūtu tik dramatiska situācija, Tad tas būtu it kā mēs sēdētu mm, e, padomē un sacītu, mēs jau to jums sacījām. Es šajā mm, parlamentā par maksājumu e, problēmām mēs runājam no sasaukuma sākuma. Un es nedomāju, ka tas būtu bijis kādas mūsu kļūdas dēļ. Es domāju, ka mēs mēģinām e, runāt par maksājumu palielināšanu, bet e, padome vienmēr. E, runāja tikai par to, kā samazināt maksājumus, un lai gan mēs sacījām, ka nebūs naudas, ko samaksāt gada beigās, eh, nekad viņi nepievērs tam uzmanību. Bez tam mēs no parlamentā to vēstījām ne tāpēc, ka mums ir maģiskā lode kristāla bumba, kurā mēs skatāmies, bet mēs balstāmies uz komisijas skaitļiem, kuri savukārt balstās uz dalībvalstu e, eh, prognozēm. Mēs neizgudrojam sev nekādu informāciju. Un no šejienes būtu mans pirmais jautājums, jo iepriekšējā samierināšanās reizē notika, bija domstarpības ar domstarpību mūsu rīcībā esošo datu dēļ. Šīs periodiskās prezentācijas no komisijas atspoguļo um, uh, datu atšķirības iespējams ļoti noderīgas mums ir tanī brīdī, kad ir jāapspriež nākamais budžets ar padomu, taču jebkurā gadījumā varētu mums, varētu mums sniegt vairāk detaļu, kā jūs veicat aprēķinus jo dalību valstu aplēsina aprēķina varētu arī mums e, e, dot kaut ko vairāk sarunu laikā. Ir daļa prezentācijas, kurā ir runa par maksājumiem no 2000, pārcēl, pārcēlumiem no 2011. uz 2012. gadu un daļa e, līdzfinansējuma pieauguma dēļ un otra par uzņemtajām saistībām vai jūs varētu pastāstīt par šo dekomitmentu un pieaugumu, kā tas ietekmēs 2012. gada maksājumu pieaugumu? Pēdējais jautājums arī saistībā ar iepriekš jautāto bija brīdis, kad nevarēja apmaksāt naudas trūkuma dēļ, un otrā saistām ar finanšu regulējumu. Un jūs savā prezentācijā runājat par vairāk elastīguma. Vai jums ir kāds konkrēts priekšlikums šeit, jo vairāk elastīguma ir saprotami, bet tad, kad jūs eh, runājat par priekšlikumiem, tad vajadzētu kaut ko eh, konkrētāku, ko likt, eh, likt priekšā. Paldies! Es lūkšu pēdējiem runātājiem izteikties ļoti īsi, jo komisāram ir jādodas projām. Helga Trupela lūdzu. Helga. Thank you, Chair. Thank you. Paldies, priekšstādātāji, paldies, komisāri ļoti svarīgi saņemt precīzu datus, ko mēs saņēmām šodien, lai varētu vest sarunas pietiekami stingri, jo tā bija viena no problēmām pēdējās sarunās, un es uh, E, pauž nožēlu par to, jo mums jau bija e, apliecinājums, ka ieviešana 2012. gadā būs labāka nekā 11. Tātad tas ir pareizi. Jūsu parādītā tendence ir patiesa, un tāpēc mūsu problēmas ir pat lielākas. Budžets nav pietiekams, un tāpēc vēlreiz arguments, kāpēc ir tik svarīgi, lai šī informācija būtu saņemta saulaicīgi un visa gada gaitā, citādi mēs nevaram skaidri runāt ar padomi un paužu nožēlu. Uh, ka tad, kad dzirdu jūs sakām, ka iespējams bija maz apropriāciju izpētei, tas ir pilnībā pretēji mūsu stratēģijai, tas, ko mēs vēlamies redzēt. Un ja tas ir rezultāts visam, tad tiešām tā ir katastrofa, jo kopā ar dalību valstīm un stratēģiju 2020 mums par to ir jādomā. Un tik tiešām tas, ko mēs dzirdējam šeit šajā sakarā, ir sliktas vēstis. Paldies, pēdējais runātājs Raimers Bēga. Eh. Liels paldies! Vēlos pateikt, ka sarunas par 2012. gada budžetu un budžetu grozījumiem šīs sarunas iespaido diskusijas par iepriekšējā gada budžetu. To nedrīkst aizmirst. Turklāt nedrīkst aizmirst to, ka komisija tiešām ir centusies uh, paust novērtējumu par to, ar ko mums nāksies saskarties. Un tas ir ļoti grūti noskaidrot, ko dalībvalsts pašā pēdējā mirklī sniegs vēl. Tādēļ es domāju, ka visas cerības tika pārspēts. Un es nevaru teikt, ka parlaments uh, neveda sarunas šajā punktā. Mūsu alternatīva būtu vienkārši visu uh, pamest un kā tad, tad būtu? Jautājums ir tāds, vai padome arī nākotnē turpinās šādu spēli, un vai tās dalība valstis, kas ir padomē, ir cietējas, un kuras beidzot atvērs savas mutes, piecelsies un teiks kaut ko. Iespējams, tas būs sāpīgi, nevis vienkārši klusu ciešot, sēžot. Uh, kā vispārējie, bet es domāju, ka mums ir par to jārunā un jāspēlē ar šādām iespējām. Tad runājot par nākotni, ir iespējams iegūt skaitļus pēc iespējas ātrāk. Mēs zinām, ka cerība ir mirst pēdējā, un otrkārt, vai ir iespējams diskutēt par procedūru, ka mēs varam neņemt vērā iepriekšējās diskusijas, un iespējams, ka panāksim tādējādi labāku darba atmosfēru. Un runājot par elastīgumu un šo pēdējo, pēdējās minūtes piešķirojumiem un arī autorizāciju, tā teikt, komisijas dienestiem, mums ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāparaugās uz šādām iespējām jāparaugās, kādi mehānismi tiks izmantot, jo nevar vienkārši izrakstīt tādu tukšu čeku. Un pēdējais, ko, par ko runāja arī Levandovski kungs, nu, ka būs par vēlu, ja mēs nepanāksim daudzgad finanšu plānu pieņemšanu. Un kas tad ir komisāra ieskatā ir pēdējais datums šiem punktām? Un kā mēs varam dot ieguldījumu saistībā ar jauno regulu un uh, sarunām par daudzgad finanšu plānu, lai mums vairs nerastos tādas problēmas, kādas ir radušās tagad. Paldies! Mēs ir komisija. Thank you. Paldies, Rainer komisār kungs. More, uh... Paldies, es jau lūdzu vienu iespēju vēl apspriest, neaizmirstot 2011. gada mācības un naudas uh, plūsmas problēmas, bet jau veidojot 2014. gada pamatu sarunām un 23. Um, aprīlī nāks mūsu budžeta projekts. Bet um, runājot par um, gotajām mācībām, kas, not, uh, kas notika 2011. gadā, par to runāja Giovanni, Raimers, Sidonija, Helga, jā, es ļoti labi to atceros, un tas, zināmā mērā, tik tiešām ir neparedzami, jo tas, kas nebija pietiekami ņemts vērā, ir izmisušie mēģinājumi valstīm saglabāt, jeb nezaudēt saistības un e, nosūtīt rēķinus pēdējā brīdī decembrī. Man š... nav šobrīd aprēķina, bet Itālija decembras sākumā varēja zaudēt 1,7 miljārdus eiro. Spānija miljārdu. Tāpēc eh, viņi iesūtīja šos dokumentus pēdējā brīdī un nokritās summa līdz simt. Um, ehm, Not losing uh, money, but here is, here is very... Tāds ir rezultāts. Un atbildi uz Sidonijas atbildi 15 miljārdi eiro pēdējo trīs nedēļu laikā. Pieci ir normāli, vienmēr ir pēdējā brīdi, brīža rēķini un pārnesums. Piecus izmaksājām, piecus, diemžēl, mēs nespējām izmaksāt Eh, finanšu regulas eh, elastīguma trūkuma dēļ, bet eh, šī nav vislielākā problēma, jo mums ir pārpalikums, kā tas ir parādīts vienā no tēliem 375, un no šiem 5 miljardiem 375 mil miljonus varējām izmaksāt no pārpalikuma citās jomās. Pārējais ir trūkums maksājumiem, dēļ maksājumiem šim gadam. Lūk, tas ir galvenais stāsts, eh, maksājums trūkums. Un tāpēc es nosūtīju šo vēstuli 27 valstīm ar lūgumu vienlīdzīgāk sadalīt prasības, kā arī uh, Par aprēķiniem no dalību valstīm vienu vajadzētu saņemt oktobra beigās un vienu decembrī, lai varētu gūt labāku bāzi sarunām par 2014. gadu, kā arī par to, kā atrisināt 2012. gada grozītā budžeta jautājumu. Jā, Helga, ir iespējams trūkums 2012. gada grantu naudās. Un kohēzija un izpēte iespējams tur būs vajadzīgs vairāk 2012. gadam, jo vēlāk Eh, jo tālāk mēs pavirzamies gada gaitā, jo vairāk ir eh, mūsu rīcībā statistikas datums. Un šeit ir jautājums par taktiku, vai nu sasaistīt vai atsaistīt abus eh, sarunas par nākošo budžetu gada beigās, bet gada beigās mums jau ir daudz labāks priekšstats par to, kā attīstās esošais gads, kādas ir mūsu vajadzības budžeta korekcijām. Hmm. Bet tas ir jāapspriež tieši tāpat kā ļoti interesantā tabula, ko mm, lūdzā izskatīt godmaņkungs. Mēs šeit budžeta ļaudis strādājam pie šīm kašas, kā, naudas plūsmas problēmām, mums ir daudz lielāki, e, mums ir daudz kārt e, daudz lielāks spiediens un ierobežojumi, bet skaidrs, uh, prioritātes, kā izmaksāt desmit pārnestos miljonus, bija Grieķijai. Vairāk nekā seši miljardi tika izmaksāti ar naudu, lai varētu naudas plūsmas problēmas 2012. Eh, gadā, bet mēs eh, varbūt ar, par jūsu tabulu varēsim parunāt neformālāk. Andresens, kundze, jūs uzdevāt interesantu jautājumu, jo atsevišķos gadījumos, kā tas ir Portugāles vai Īrijas vai Grieķijas, skaidri parādās pieaugums, tas, ka pieaugums līdz 95% ir noderīgs, tāpēc, ka naudas trūks otrajā pusē, bet atsevišķās citās valstīs Spānijā un Itālijā ir skaidrs nodoms investēt ar struktūra fondiem. Tas ir kā struktūra fondu atklāšana, jo mums ir tie nepieciešami. Un, ja pat ja ir problēma ar līdzfinansējumu, tad Madridē vienmēr ir rezerve e, līdz finansējumam, lai varētu saņemt naudu investīcijām. Tas ir svarīgs impuls investīcijām Eiropā e, kredīti izsīkuma laikā. Un, lai atbildētu vēlreiz Raimeram, viena no, viens no grafikiem parāda eh, maksājumu kavēšanos 2007. un 2008 gadam, un tas nozīmē, ka 12. gadā mums ir jāpieņem vienošanās par finanšu perspektīvu nākošajam periodam, lai varētu laicīgi uzsākt uh, problē, eh, programmas, kuras sākās 2014. gadā. Pretējā gadījumā mēs nonāksim pie Bundestāga vēlēšanām un. So, thank you again for your invitation. Tas būtu kā priekšvēlēšanu šlāgers. Eh, paldies, eh, komisārs un mēs saņēmām ļoti daudz būtiskas informācijas, ko, kad mēs ziņosim rīt to, ko mēs esam redzējuši šobrīd, un arī nākamajā nedēļā trilogā. Šis punkts ir iekļauts ar padomi trilogā. Paldies! Es tagad jūs atbrīvoju un aicinu dot vārdu bez kavēšanās Lukašu kundzei. Vispirms es gribētu atvainoties viņiem par kavēšanos, kāda mums bija, bet šī viedokļa apmaiņa ar komisāru bija ļoti svarīga mums un interesanta. Un es apsveicu Klukašu kundzi vēl jo vairāk tāpēc, ka mums bija iespēja oktobrī pirmajā starpinstitūcija konferencē par daudzgadu finanšu schēmu novērtēt daļrunību, būtību, viņas argumentiem, lai aizstāvētu struktūra fonds un parādītu to, cik viņas reģionā, valstī, pilsētā svarīgās invest investīcijas viņas reģiona attī, eh, atjaunotnē varēja ir te paveikts ar Eiropas naudu. Jums tagad vārds. Thank you very much, Mr. Chairman, for the, both for the invitation. Paldies priekšsēdētāji par jūsu uzaicinājumu un arī par jūsu lepniem ievadvārdiem. Dāmas un kungi, reģiona komiteja pagājušā gada 14. decembrī gandrīz vienbalsīgi un ar to es lepojos gandrīz vienbalsīgi, jo e, balsoju par arī apvienotās karalistas e, eh, locekļi. Tātad mēs nobalsojām par šo atzinumu daudzgad finanšu schēmē 2014. 2020. gadam, un līdz ar to es varu teikt, ka tādējā tiek atspoguļot visu vietējo un reģionālo uh, varas iestāžu viedokli Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas eh, Savienība nosaka to, ko mēs vēlētos šajā politiskajās debatēs. Mēs vēlētos inovācijas no komisijas priekšlikuma, kopējais budžeta apjoms, eh, tranzīta reģionu izveidošanu, jaunu pašresursu rašanu, un mēs vēlētos vērsties pret jebkādu veidu makroekonomisko kondicionalitāti. Mēs vēlētos arī runāt par daudzpusējās, eh, daudzlīmeņu pārvaldības jautājumiem Mēs priecāmies par to, ka Eiropas parlaments šobrīd ir šo diskusiju centrā. Ne tikai dalībvalsts, kā tas ir bijis līdz šim, reģionu komiteja priecātos vēl vairāk, ja kā eh, šīs eh, attīstības eh, sastāvdaļa tiktu paredzēta arī koplēmuma procedūra ar parlamentu. Mēs esam sapratuši, ka sarunas sāksies tūdaļ pēc polijas prezidentūras beigām, un mēs šobrīd uh, Ehm, sagaidām, ka Dānijas prezidentūrai izdosies pavirzīties uz priekšu šajā jautājumā. Redzēsim, kas būs ehm, sarunu ehm, paketē un, un kas tajā nebūs. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka līdz šā gada beigām mums ir lēmums par šo procesu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. pilsētas un reģiona Eiropas Savienībā gaida, kad šis process tiks noslēgts. Viņi tāpat kā es uzskata, ka uh, taupības pasākumi ir tikai uh, viena daļa darba, kas mums ir jāpaveic. Otra daļa ir veicināt izaugsmu. Privātais kapitāls ir jāinvestē tur, privātais kapitāls e, tiek investēts tur, kur ir iespējams iegūt lielāku peļņu. Un dažos reģionos 40% ieņēmumu ir valdības eh, atbalsts, jo īpaši sociālās aizsardzības jomā ir skaidrs, ka ir ļoti maz līdzekļu, kas paliek, lai veiktu investīcijas. Un Eiropas fondiem ir jādod šī eh, skaidrība un jāgarantē eh, šis te um, stimuls. Tā, Eh, piemēram, apvienotajā karalistē mēs varam pieminēt lidostu piemēru. Mēs esam saņēmuši investīcijas no Eiropas Savienības apmēram 28 miljonu apmērā, un te ir bijis arī pavairojušais uh, faktors, proti privātais sektors arī ir investējis, līdz ar to ir uh, tikuši izveidu, uzbūvēt jauni angāri, uh, lidostu infrastruktūra ir tikus uzlabot un ir radīts liels skaits jaunu darba vietu. Un šajās darbvietās strādā galvenokārt vietējie, kas veicina ekonomisko izaugsmu. Ja mēs paraugamies uz šiem skaitļiem eh, un redzam kategoriju 1B, tad es šim, šīs kategorijas redzu, ka kohēzijas politika darbojas, ka ir jaunas darbvietas, un tas mums skaidri un skaļā balsī jāpasaka visā Eiropas Savienībā. Uh, Es apzinos, ka manā rīcībā ir ļoti maz laika, tāpēc vēlos eh, pievērsties pašam atzinumam. Mēs uzskatām, ka dalībvalstīm ir augstas ambīcijas gan saskaņā ar Lisabons līgumu, gan ar Eiropas 2020 stratēģiju. Tagad dalībvalstīm ir jāsasniedz mērķi. Liela eh, daļa IGF un GLM EF ir jāfinansē ārpus um, MF. Un mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atklātību un demokrātisku atskaitīšanos. Reģionu komiteja atbalsta to, ka mēs vienkāršojam atmaksāšanas un korekciju sistēmu un, un um, pašu resursi ir jāaizstāja dalībvalstu iemaksas. Mēs atbalstam FTT priekšlikumu un PVN priekšlikumu. No vienas puses mēs priecājamies par atsauci uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju kategorijā viens, bet mēs um, Tomēr uzskatām, ka nav paredzēts pietiekam daudz līdzekļu. Kas attiecas uz kondicionalitāti, tad mēs esam pret jebkādu veidu makroekonomisko kondicionalitāti, jo mēs uzskatām, ka attiecībā uz reģionālām vietējām pārvaldēm tas varētu būt uh, kontraproduktīvi. Mēs tomēr atbalstam tos instrumentus, kas varētu palīdzēt padarīt programmas efektīvākas tā vietā, lai gluži vienkārši ieviestu Eiropas Savienības likumdošanu. Mēs vēlētos formālu vienošanos eh, starp dalībvalstīm un vietējām reģionālajām iestādēm. Tā būtu eh, specifika ex ante kondicionatāte. Mēs esam pret eh, tādiem scenārijiem, kas nedos rezultāts. Ja mēs veicinam zemus mērķus mākslīgā veidā, tad mēs ļoti maz sagaidam un līdz ar to uh, tiek radīta nepat, radīts nepaties ieskats par to, ko mēs sagaidām no reģioniem un no šiem fondiem. Mēs tāpat arī uzskatām, ka daži no eh, noteikumiem varētu novērst to, ka reģioni eh, paši investē. Dažos gadījumos mums ir jāpārskata šie noteikumi. Šie noteikumi ir jāizveido sadarbojoties ar nacionālām, reģionālām un vietējām iestādēm. Mēs neuzskatām, ka bagātākiem reģioniem būtu jāizmanto uh, savi uh, šie fondi eh, tikai un vienīgi attiecībā uz infrastruktūrām maziem vidējiem uh, uzņēmumiem. Mēs Neuzskatām, ka ierobežojumi Eiropas Savienības līmenī varētu dot nepieciešamo rezultātu. Man būtu daži piemēri par to, kāpēc mēs neuzskatām, ka mm, tas varētu, varētu darboties mm, dzimuma līdztiesība, līdztiesība jauniem cilvēkiem un kultūra kā ekonomiskās atgūšanās stimuls. Mēs atbalstam kopīga strateģiskā ietvara izveidošana, kas varētu novest pie vienot vadlīniju izstrādes, un mēs tāpat arī uzskatām, ka Eiropas uh, sociālajiem fondam ir jāpaliek Eiropas kohēzijas politikā, jo, ja tas tā arī būs, tad mēs piedāvāsim attiecīgu apmācību tādā veidā. Mēs vēlētos, lai šie priekšlikumi tiktu sasaistīti ar kohēzijas politiku un lai tie tiktu atbalstīti visā Eiropas Savienībā. Un pat ja vairāk līdzekļu tiek piešķirts nabadzīgākiem reģioniem, mēs uzskatām, ka arī bagātiem reģioniem ir zināmi izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā. Mēs lieliski apzināmies, ka dažos no šiem daži no šiem reģioniem šobrīd tikai izkļūst no konverģences un pašreizējā situācijā riskē iegrimt atpakaļ. Tāpēc mēs nevaļam ļaut šiem reģioniem slīdēt atpakaļ, jo pretējā gadījumā pēc pieciem gadiem mēs jau atkal raudzīsimies uz šiem reģioniem kā konverģences reģioniem. Mums ir jākonsolidē rezultāti. Un kas attiecas uz kompetentām vietējām un reģionālajām iestādēm, tā būtu jābūt vienlīdzīgiem partneriem, tāpat kā nacionālajām iestādēm, sagatavojot programmas struktūrālajiem fondiem un uh, asociētos partnerības uh, līgums. Mēs uzskatām, uh, teritoriālajie pakti, tiem būtu jābūt kā opcijai, lai formalizētu partnerību saistībā ar, sasaistot arī ar nacionālo valdību. Mēs vēlamies um, attīstīt sinerģiju Uh, Connecting Europe facility, tā lai uh, vietējās un reģionālās iestādes var atbalstīt darbu, kas tiek īstenots ar šī instrumenta palīdzību. To nav iespējams izdarīt, ja jūs nesat spēlētājs šajā procesā. Kas attiecas uz uh, lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, mēs priecājamies par um, uh, zaļināšanas pasākumiem un maksājumu konverģenci, taču mēs nožēlojam to, ka līdzekļi, kas tiek paredzēti lauka attīstībai, nav uh, proporcionāli. Ja mēs vēlamies tik tiešām kaut ko mainīt lauku teritorijās, teritorijās mums ir jāatrod līdzekļi, lai to īstenotu. Eiropas palīdzība nabadzīgākajiem, pārtiks palīdzība, šī programma ir jāturpina arī pēc pašreizajā perioda. Un mēs nožēlojam to, ka ir samazināti līdzekļi, kas ir paredzēti zivsaimniecībai. Mēs vēlētos, lai vairāk tiktu tērēts arī eh, pētniecībai, un tas noteikti novadīs pie eh, vairāk, lielāka skaita darba vietu un eh, ekonomiskās izaugsmas. Mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu arī jaunatnes sporta izglītības programmām, tāpat arī vairāk līdzekļu kaimiņu attiecību politikai un sadarbībai. Mēs arī lielā mērā atbalstām um, veselības aizsardzības programmas 1,6 miljārdu Creative Europe programmai. Priekšsēdētāji, noslēgumā es vēlētos vēlreiz pateikties jums uh, par to, ka esat uzaicinājuši mūsu uz šās dienas sanāksmi, lai mēs nāktu klajā ar saviem priekšlikumiem, un es pateicos arī deputātiem, uh, kas man uzklausīja, vēlos noslēgumā vien teikt, ka vietējās un reģionālās iestādes Eiropas Savienībā lielā mērā atbalsta šo darbu, ko veids šī komiteja atbalsta arī darbu, kuru veic Eiropas parlaments kopumā un atbalstīs darbu, eh, kur veiks eh, sarunvedēja komanda. Mēs visi iegūsim no Eiropas Savienības eh, budžeta priekšlikumiem, mēs visi no tiem iegūsim, bet jo īpaši tie cilvēki, kas nevar tieši saņemt atbalstu reģionos, pilsētās, šie cilvēki redzēs, ka tiek radīts jauns darba vietas un būs arī lielāka apņemšanās no mūsu puses, un tas viss veicinās ilgspējīgāku nākotni. Paldies! Merci beaucoup, madame. Liels paldies! Mēs jūs ļoti uzmanīgi uzklausījām, un es domāju, ka mēs visi ņemsim vērā jūsu ieteikumus. Jūs mums izplatījāt arī dokumentu, kas ir lieliski sagatavots, jo vienā lapusē ir apkopots uh, kopsavilkums par visiem šiem priekšlikumiem, un mums ir paredzēts arī um, citas tikšanās iespējams pat jau šovakar darba vakariņu laikā, tāpat arī uh, šīs rītdienas konferences laikā un jums būs iespēja tikties arī ar referentiem darba pusdienu laikā. Tātad mēs eh, cieši sadarbosimies un kontaktēsimies arī turpmāk. Tagad, tas, tagad mūsu rīcībā vēl ir nedaudz laika, un mums vēl ir jāizskat divi jautājumi. Vispirms 16. jautājums. Estels Greljē ziņojums par Eiropas Savienības sociālo pārmaiņu, sociālās inovācijas programmu. Cienījamā kolēģi, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšlikuma paketē, kas attiec uz kohēzijas politiku, komisija um, domāja par trīs programmu apvienošanu, kas pastāv pašreizajā mm, CFP. Et, euh, uh, Progress mikrofinansējums ar diviem mērķiem, lai labāk varētu no vienas puses um, um mobili, mobilizēt um, Eh, mazināt eh, nabadzību un padarīt vienkāršāku fondu iz, eh, izmantošanu un uzlabošanu visos struktūra fondos. Komisija piedāvā paplašināt katras programmas sniegumu, tā paredz iespēju pāriet uz um, Eiropu uz struktūra fondiem, kā arī eires ziņā ir paredzēts eh, atvieglot šos transferus, lai varētu paredzēt eh, brīvos posteņus mikrofinansējuma ziņā, eh, paplašināt tos uz mērķu publiku. Priekšlikums ir interesants un atsevišķi punkti būtu jāpārstrādā. Un šeit ir trīs programmas ar eh, katras apakšprogrammas eh, aprakstu, jo, piemēram, mēs nesapratam nevienmēr, ko nozīmē sociāls uzņēmums, un pie tā strādā Jūta Šteina Ruka, kas ir referenti nodarbinātības komiteja budžetā ziņā. Mēs vienojāmies šo punktu neprecizēt regulas projektā, bet summas būtu mazākas nekā iepriekšējā programmā un būtu atšķirības starp programmām. Bez variāciju skaidrojumiem. Šeit būtu precizējumi, kas ir jāpanāk. Lūk, to gribēju izklāstīt. Un būtu interesanti noskaidrot, kā komisija ir paredzējusi šo programmu ar Eiropas sociālo fondu un arī saistības ar mikrofinansējumu apakšprogrammu un citām um, iniciatīvām, kā Jasmīna. Un tas ir jauns rīks, ko uh, mobilizē komisiju un mums pietrūkst pirmo elementu un tad mēs mm, ap šiem elementiem veidotu ziņojumu. Referentes kundze, paldies, vai ir jautājumi, ko jūs vēlaties uzdot Grelijai kundzei? Nav tādā gadījumā kalendārs ir 25. aprīlī ziņojuma projekts tiek skatīts grozījumi līdz um, nākošajai dienai. Mums vajadzētu lemt līdz 31. maijam, nodarbinātības komiteja pieņems eh, to 21. jūnijā, plenārsēdē jūlijā. Paldies, Grēlie kundze, un pie darba kārtības pēdējais kundz, kung, punkts ir Ģerans Ferms ar savu ziņojumu par konkurētspēju. Eiropas transporta un enerģijas tīkli. Ģeran, lūdzu, jā, tas ir ļoti sarežģīts virsraksts par, projekt, par lietu, kas attiec uz projektu obligācijām. Man bija diskusijas ar Eiropas investīciju bankas ierēdni šodien. Un, lai gan mēs to saucam par projektu obligācijām, tās nav projektu obligācijas varētu domāt, ka Savienība izdod obligācijas un mēs nē. This is the first time, I mean, we have discussed this in the committee before. Mēs to esam apsprieduši jau komiteja iepriekš, un šī ir pirmā reize pēc tam, kad es iesniedzu ziņojumu, un, protams, mēs sagaidām grozījumus. Mums notika plašas diskusijas, es tikos ar Eh, ITRE un TRAN referentiem, ar ēnu referentiem no citām politiskām grupām. Ir notikušas vairākas sanāksmes ar dažādām komisijām, ģenerāla direkcijām, un mēs esam uzklausījuši priekšlikumus un mēģinam tos iestrādāt skaidrojošā tekstā un arī grozījumos. Es negribu ieslīgt pārāk dziļi detaļās, bet visi piekrīt, ka ir plašs plaša vajadzība pēc investīcijām infrastruktūrās Eiropā un pašreizējie instrumenti nespēja tos pagaidām atrisināt, it īpaši pašreizējā situācijā, ekonomiskajā kontekstā, ierobežojumos ar uh, publisko finansējumu, problēmās ar bankām, tā kā mēs runājam un esam pacēluši prasības runājot par finansējumu un par bankām. Mums ir jāatrod citi veidi, kā mobilizēt finansējumu šīm infrastruktūra vajadzībām. Komisijas priekšlikuma doma ir piesaistīt privātus ilgtermiņa investorus prioritāros projektos, ir tīpaši investorus, kuri šobrīd um, neatiecās tik daudz uz infrastruktūrām kā fondi, eh, pensiju fondi. Un es atbalstu komisijas priekšlikumu. Priekšlikums ir pilot fāzē 2012. un 2013. gadam. Un pamatā es domāju, ka priekšlikums ir labs, bet mēs mēģinam ieviest zināmas eh, korekcijas. Pirmkārt, mēs vēlamies uzsvērt to, ka Šī ir tikai pilota fāze. Mēs šeit ne, runājam ne par nākamo finanšu schēmu, ne par Connecting Europe eh, pasākumiem, neko tam līdzīgu. No otras puses, mēs nevēlamies atbaidīt tos, eh, kas interesēs par šo pilotu fāzi, un mēs nepieņēmām atsevišķi citra priekšlikumus, kur bija nu, norādīts, ka pat šajā tematā vajadzētu uzsākt e, izejas stratēģiju no e, projektu obligācijām. Tas ir pārāk riska, iziesim cauri šai pilotfāzei un tad redzēsim, kas notiek tālāk. Es domāju, ka tas būtu pietiekami. Otrkārt, tā kā šī ir pilotfāze, mums ir nepieciešami skaidri nosacījumi par atskaitīšanos un ziņošanu, kā pilotfāze attīstās. Un šeit mēs, mums ir jāskaidro pozīcija. Mēs tagad pieprasām no komisijas un investīcija bankas katru pusgadu ziņot e, par to, kā pilota fāze attīstās. Šeit, diemžēl, ir kļūda vienā no grozījumiem, jo ir norādīts, ka komisija iesniegs ziņojumu Eiropas parlamentam katru sešus mēnešus. Tāds nav nodoms, tas nav vajadzīgs. Uh, un nevienmēr ir runa par rakstisku ziņojumu. Manā projektā norādīts, ka komisija atskaitīsies parlamentam. Tas var notikt mutiski, komitejas sanāksmē vai citādi, mēs to mēģināsim labot. Treškārt, visas pilotfāzes izvērtēšana, kur mēs mēģinam skaidrot mūsu nostātni. Protams, mums ir laika problēma, pilotfāze attiec uz 12. un 13. gadu, tad ir Eiropas Connecting Europe eh, pasākums, eh, un es nezinu, vai mums būs savlaicīgi pilns un izvērtējums pieejams, varbūt būs pie tā jāatgriežas vēlāk, taču mēs mēģinām atrast saprātīgu veidu, kā šo izvērtējumu veikt. Ceturtkārt pastāv bažas, es zinu, vairākās dalībvalstīs, kad mēs runājam par jauniem riska projektiem, kas varētu potenciāli ietekmēt Eiropas budžetu. Mēs vēlamies skaidri norādīt, ka komisija piedāvā konkrētu virzienu, ka, konkrētu summu, kas tiek pārvirzīta, kas tiek paredzēta trans Eiropas tīkliem, E, ka šī summa 230 miljoni ir noteikts limits. Un mēs nevaram izmantot neko vairāk. Vienīgais veids, kā mēs varam to zaudēt, ir tad, ja visi projekti cieši neveiksmi, un es tam neticu. 230 miljoni ir noteikti griezti. Piektkārts. Mēs nezinām, vai projekta obligācijas eh, būs veiksmīgas. Mēs nezinām, vai tā ir pareizā tehnika, tāpēc es iesniedzu politiskāku grozījumu, norādot, ka ja šis modelis Eh, ir vai nav veiksmīgs, esam pārliecināts, ka ir nepieciešami nākotnes finanšu instrumenti, lai stiprinātu investīcijas. Bond... Un vai mums ir, kādas obligācijas ir pareizās, to mēs redzēsim vēlāk, bet mums ir jāatrod veidi, kā stiprināt investīcijas un iekļaut, piesaistīt citus investorus, ne tikai privātos bet nākotnē arī eh, publiskos, un mēs paturēsim jautājumu atvērtu, vai būs cita tehnika. Mēs zinām, ir priekšlikums par projektu portfeļiem, ko varētu finansēt šādā veidā. Mēs esam iesnieguši grozījumu, lai paturētu šīs opcijas atvērtas arī nākotnē. Un kopsavilkumam, manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka mēs mēģinam uh, uzlabot komisijas priekšlikumu ar mūsu grozījumiem, un ir ļoti svarīgi tas, ka šis ir pirmais solis ne tikai, lai finansētu infrastruktūra investīcijas, bet arī, lai um, e, domātu par obligāciju tirgu Eiropā, kas varētu būt ļoti nozīmīgs nākotnē un nozīmīgs infrastruktūra finansējumam nākotnē. Visbeidzot, mēs apzināmies, ka pastāv diskusijas budžeta kontroles komitejā, jo ir ziņojums no revīzija palāca par finanšu instrumentiem, kur ir vairākas jautājumas zīmes par regulējumu trūkumu. Es domāju, to mēs varēsim atrisināt finanšu regulējumā. par to, kur ir galvenās vajadzības, kas ir jāfinansē ar grantiem, ko var finansēt tirgus. To arī mēs mēģinam risināt eh, projektu obligāciju sakarā, bet mums ir jārunā un jābūt ļoti skaidriem, un šis instruments varētu būt papildus. Tas eh, nenomaina citus finansējumus, ne, eh, no Eiropas Savienības, ne no dalībvalstīm, bet mobilizēt citus resursus. Tāpat arī revīzija palātai ir jautājumi par svirs efektu, jo šajā gadījumā komisija paredz, ka tas varētu sasniegt 15 līdz 20 reizes 1 eiro. Uh, no Eiropas Savienības mobilizētu 15 līdz 20 eiro no privātiem tirgiem. Man nav skaidrs, vai tā tas varētu būt, bet tas ir jāredz tad, kad pilota fāze būs beigusies. Visbeidzot, apsveicu Eh, padomes secinājumus, kas pieņemt pirms dažām nedēļām, kur ir norādīts, ņemot vērā nepieciešam finansēt e, infrastruktūru projektus, darbs pie projektu obligāciju iniciatīvi ir jāpātrina, eh, panākot vienošanos jūnijā. To to so take... Un mums vajadzētu visus lēmumus pieņemt pirms vasaras pārtraukuma. Tāpat arī arī redzēju, ka Klukas kundzes prezentācijā iekļauja punktu par projektu obligācijām. Šķiet, ka pastāv plaša vienošanās starp vietējām pašvaldībām um, reģionu un, un, un Paldies referentam, paldies arī par rakstisko dokumentu un ļoti skaidro prezentāciju. Sidonija vēlas izteikties. Paldies priekšsētājiem. Mūsu EPP referents ir Dominiks Kē, un tāpēc viņš nevarēja ierasties, tāpēc es esmu šeit un es mēģināšu apkopot EPP grupas nostāju. Kopumā mūsu grupa atbalsta jūsu pieeju, ar ko jūs nākat klajā savā dokumentu priekšlikumā. Taču es vēlētos nākt klajā ar dažiem komentāriem. Mēs uzskatām, ka vispārējiem principam būtu jābūt tādam, ka tie projekti, kas tiek finansēti, ir projekti, kas ir pārāk riskanti, lai tos finansētu tirgi. Mūsu doma ir tāda, ka mums ir jāparāds finansējums arī eh, tādiem projektiem, kas varbūt nav pārlieku riskanti, bet kas varētu piesaistīt zināmu eh, interesi finanšu tirgos, tātad, kas ir dzīvot spējīgi, bet tirgus it kā vēl nav gatavs tos finansēt. Mēs arī atbalstītāku atbalstītu mērenāku pieeju, kas nodrošinātu demokrātisko leģitimitāti un parlamentu iesaistīšanos vienlaikus, eh, cenšoties izvairīt no nevajadzīgiem sarežģījumiem šajā pilotu fāzē. Un te es vēlētos uzreiz runāt par izvērtēšanu, kas ir strīdīgs jautājums. Ja es pareizi saprotu, tad galvenās domstarpības par to mēs iesniegsim arī grozījumu. Galvenās domstarpības ir par to, kā iestrādāt rezultātus, kas tiks iegūti izvērtēšanā. Jo ideja par pilotu pasākumu ir it kā kaut ko mācīties no šo obligāciju izmantošanas. Tad, ko mēs varētu darīt, vai nu mēs iegūstam kaut ko tādu, ko mēs varam izmantot, vai arī atsakamies no šī priekšlikuma. Connecting Europe Facility regula acīm redzot tiks pieņemta pirms tiks pabeigta pilotu fāze, un ITRE atzinumā tiek piedāvāts, ka uh, projektu obligāciju iniciatīva, un te man ir jā, jācitē, tiks uzsākt pēc tam, kad tiks izvērtēt neatkarīgā veidā pilotu, tiks izvērtēt šī te pilotu posms, bet jūsu ziņojumā, Jēran, ir teikts, kas cits attiecīgas regulatīvās izmaiņas ir jāveic balstoties uz šī izvērtējuma. Tāpēc es domāju, ka mums vēl ar jums ir jādiskutē, un mēs no EPP grupas iesniegsim arī grozījumus, lai kliedētu šo neskaidrību. Vēl EPP iesniegs grozījumus, kas attiec uz ziņošanu, un darbu pie Regulas Connecting Europe Facility un projektu izraudzīšanās, jeb izvēlēšanās. Tātad, kā jau teicu, es aizstāju kolēģi, tāpēc, diemžēl, nevaru sniegt vairāk komentāru. Es, ja pareizi saprotu, jūs novērtējat manus centienus. Jā, turpin priekšsēdētājs. Eh, mēs priecājamies, ka Dominikam Rikē ir tik kvalitatīvs pārstāvs. Haglund kungs. Priekšsēdētāji, es nebūšu tik ambiciozs, kā uh, Sidonija. Es arī esmu saņēmis tikai un vienīgi uh, signālu, kas man jādod uh, mūsu referentu vārdā. Mēs kopumā piekrītam galvenajām vadlīnijām dokumentā un iegriesim noteikti priekšlikums, jums ir dažas idejas pašiem, bet es vēlētos pateikties Jernam par jau sagatavoto. Paldies, Izabela Durēna! Jā, paldies, priekšsēdētājs pārstāvu pati sevi, iedrīkstētu tā teikt. Un arī es priecājos par uh, ziņojumu kopumā. Es domāju, ka te ir ļoti daudz interesanti materiāli šai pilotu fāzē, bet man būtu komentārs. Um, un, lai to atbalstītu, mēs iesniegsim arī savus grozījumus. Ziņojumā uh, ir vēlme koncentrēties uz uzbūvi un kritēriju un risku kopumu, kurus ir iespējams pieņemt. Un te ir precizēts arī, ka uh, tie projekti, kas tiek izraudzīti, neizraisītu um, nekādus kropļojumus vienotajā tirgū. Tāpēc es domāju, ka būtu nepieciešams, pat ja mēs šeit runājam par tehniskiem budžeta jautājumiem, uh, tomēr būt precīzākiem pilotfāzē un nerunāt tikai un vienīgi par šo vienu kropļojumu tirgū, uh, bet es domāju arī par kropļojumiem attiecībā uz vidi, projekti, kas varētu būt pretrunīgi, pat ja no budžeta viedokļa tie būtu pareizi sagatavoti, un eh, mēs kontrolējam arī finanšu risku, bet varētu rasties citi riski, uh, Eh, citās politikās un ietekmē to izvēlu, kur izdarījis parlaments eh, vai komisija citās jomās. Tāpēc es domāju, ka pat pilotu fāzē mums būtu jāņem vērā kritēriji, ne tikai riska izveidošanas un aprēķināšanas eh, kritērija, bet arī kritērija, kas attiecas uz riskiem citās jomās un ko uzņems arī privātie partneri un arī to, kādu ieteikumu tas varētu atstāt uz Eiropas, uz Eiropas politikām. Tas būtu jāiekļauj, jā, protams, pilotu fāzē un arī nākamajā fāzē, jo pilotu fāze tiks izvērtēta, lai sagatavot nākamās fāzes. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka infrastruktūru finansēšana nekādā gadījumā nevar būt neitrāla. Tādā tomēr ir politiskā izvēle, vai infrastruktūra tiek celt tur vai citur. Uh, tādā vai citādā veidā, tāpēc arī tam būtu jāpievērš uzmanību šajā ziņojumā, kura mērķis ir uzsākt pilotfāzi. Paldies, paldies, Izabela! Šeit ir arī Eiropas Investīcija bankas pārstāvis un, un MUV ģenerāldirektorāta pārstāvis.